parlamentu lomu aizstāvot uh, demokrātiskās vērtības partneriem Azerbaidžānā. Paldies! Paldies komisāram Almunijam un mm, no, noslēgumā tad ieslēgti šādi ECR frakcija, sociāldemokrāta frakcija, eh, tautas partijas eh, frakcija, politiskā grupa um, un Eh, tālāk tad skatām sieviešu stāvokli Afganistānā un Pakistānā. Eh, Dodu vārdu Tenakungam divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji. Situācija sieviešu stāvokli Afganistānā un Pakistānā joprojām eh, ir nopietna. Diemžēl nekas situācijā nav uzlabojies un vārds iestāde šādu situāciju atbalsta. Īpaši ir jāpērš uzmanība sieviešu slepkavībām lai nodrošinātu, ka šāda uh, nozieguma nenotiek. Ģenitāli e, sakropļojumi joprojām ir izplatīta parādība atsevišķās uh, valsts teritorijās. Mēs aicinām arī Afgan, Afganistānas valdību darīt vairāk vācu veselības jautājumos. Piemēram, tāda prakse kā grūtnieču sodīšana ar nāvi. Tas ir pret visām iedomājamām normām, protams, arī ANO deklarācijām. Joprojām sievietes un meitenes var tikai ar grūtībām piekļūt vispārējai izglītībai un saskarās ar visdažādāko diskrimināciju. Normas, kas aizstāvēt sieviešu tiesības, netiek īstenotas un ir neapšaubām nepieciešams, lai situācija tiktu risināta un tiktu atrasti eh, nepieciešamie atrisinājumi pirms 14. gadā NATO un sabiedroto karaspēku iziet no Afganistānas. Mēs uzskatām, ka pašu valstu īstenotie pasākumi eh, ir pozitīvajā virzienā vēsti, bet ar to nepietiek. Mums ir Eiropas Savienībā jāpalīdz aizstāvēt eh, sieviešu tiesību šajās divās valstīs. Paldies! Paldies Tenok kungam, Geringers Odenbergs kundze. Paldies, priekšsarētāji. Izskarā, izklausās ne, neticami, ka šajā gadsimtā joprojām um, ir valstis, kurās sievietēm nav ļauts piekļūt pie. Uh, dalībai uh, tiesiskajās sistēmās un valsts pārvaldē, izmantot savu potenciālu toties pret viņiem vēršās ar sankcijām, represijām un neļauj ikdienas līmenī iz, izvērst savas aktivitātes. Sabrokot talību režīmam, situācija Afganistānā ir uzlabojusies, bet Pakistānā situācija pat ir pasliktinājusies diskriminējošu normu dēļ. Līdz ar to ir nepieciešams uh, pārskatīt sieviešu tiesību situāciju abās valstīs, un tas ir pirmais solis, lai nodrošinātu sieviešu tiesību ievērošanu, tiesības uz profesionālu izaugsmi, tā skaitā arī drošības nodrošināšanu skolās un darba vietās. Un mūsu pienākums ir ne tikai paust savu nosodījumu, bet arī aicināt, lai uh, tiktu nodrošināt dzimumu vienlīdzību. Paldies! Tālāk Romevas Roedas kungs. Pēc tā konferences par Afganistānu 2001. gadā ir skaidri redzams, ka zināms progress ir sasniegts attiecībā uz sieviešu stāvokli sievi, sievietēm ir piekļuve skolas izglītībai, arī vairāk kā 25% eh, sieviešu parlamentā ir ieguvuši eh, deputātu mandānu. Tomēr situācija ar eh, jaundzimušo miršanu, sieviešu veselību kopumā ir viena no sliktākajām pasaulē. Tāpat arī piespiedu laulības. No Šādi pasākumi notiek regulāri. Tāpat tiek eh, maksātas eh, kompensācijas ģimenēm, lai no, noklusētu šādas noziegumus. Un joprojām notiek eh, dažādi veidi tiesību pārkāpumi pieaug uzbrukums sievietēm kopumā, un šā, šī situācija nav pieļaujama. Tāpēc mēs aiz, aicinām ne tikai cīnīties uh, pret kaujiniekiem, bet arī nodrošināt sabiedrībā vienlīdzību. Ir jāatcerās, ka sievietēm ir jāļauj būt arī par vadītājām organizācijās, jāiekļauj viņas aktīvajā profesionālajā dzīvē. Īpaši bažas rada tas, ka atsevišķās reģionos eh, Pakistānā šī iestādes rīkojas līdzīgs eh, kā Afganistānas iestādes. Līdz ar to mēs aicinām Pakistānas iestādes eh, ievērot 73. gada konstitūcijā noteikto, kas tika atcelts pēc 107. gada, un tur ir prasība ievērot dzimumu vienlīdzību. Paldies, tālāk Mērfī kungs, vienu minūti. Paldies. Ne nu jau desmit gadi ir pagājuši uh, līdz uh, eh, pirms tika izmantots. Uh, iegans, lai uzbruktu Afganistānai un iekarot to, bet e, situācija e, sieviešu stāvokli šajā valstī ir nožēlojama. 5% no sievietēm tikai apmeklē vidusskolā, tas ir. E, tātad starp 60 un 80 procentiem laulību ir piespiedu, kas ir Uh, arī viena no visbīstamākām vietām pasaulē priekš sievietēm. Sieviete, kas, kuru izvaroja 19 gadu vecumā, eh, viņai piedzima bērns, un uh, viņa tika ieslodzīta par laulības pārkāpšanu. Eh, viņa bija saņēmusi 12 gadus cietumā, un vakar viņa par laimi atbrīvoja šādu situāciju nevar izmantot eh, kā priekšnosacījumu, lai atrastos eh, šajā valstī, bet tāpat laikā nenodrošināt tiesību ievērošanu. Paldies Merfīgi kungam, Preda kungs tālāk. Paldies priekšsarētāji. Šodien mēs runājam arī par Afganistānu un Pakistānu Abās valstīs mēs varam identificēt kādas pozitīvas iezīmes, piemēram, Afganistānā. Ir sievietes, kas ir iecelts augstākos uh, amatos. Gornāz, uh, kas tikko tik pieminēta, bija tikko ir atbrīvota no ieslodzījuma, bet joprojām turpinās arī tiesību pārkāpumi. Un jāsaka, ka abās valstīs joprojām ir pārkāpumi novērojami Afganistānā līdzīgi kā Pakistānā turpinās arī vardarbība pret, pret sievietēm. Sakropļošana tiek izmantota kā sots par kādu normu pārkāpumu. Tad ir, ir tiek izmantot arī kā piespiedu uh, ticības maiņa uz islamu un citi. Paldies tālāk Nikolai Kundze. Paldies priekšsēdētāji. Šī rezolūcija, kaut arī tā uh, apskata divas valstis ar atšķirīgu situāciju, kur sieviešu stāvokli, tām tomēr ir Tādas kopīgas iezīmes arī novērojams. Pirmkārt, jau dramatisku situāciju attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un sieviešu iespējām sabiedrībā, tīpaši Pakistānā. Savukārt Afganistānā Mums jāsaka, situācija no juridiskā viedokļa ir nedaudz uzlabojusies. Nesenā Afganistānas konstitūcija skaidri norāda uz iespēju vienlīdzību, 2009. gadā pieņemtais likums e, cīņai par, pret vardarbību pret sievietēm ir solis uz priekšu, un līdz ar to stāvoklis ir uzlabojies. Tomēr tāpat laikā mums ir jāatzīmē, ka situācija pasliktināsies, e, tikko starptautiskie spēki aizies no Afganistānas, jo visi šie ieguvumi e, šai periodā var tikt zaudēt. Līdz ar to Eiropas Savienībai vajadzētu intensīvāk īstenot partnerības programmas, lai saglabātu pašreizējo līmeni. Paldies! Tālāk politisko grupu vārdā Posaltkungs. Paldies, priekšsarētāji. Abas valstis, kaut arī kaimiņu valstis, tomēr ir atšķirīgas. Bet vēl lielākas atšķirības ir valsts iekšienē. Pakistānā e, ir pie varas e, valsts vadītājs ilgāk nekā Vācijā bet abās valstīs ir reģioni un cilšu eh, apkārtni, kur sievietes, sievietes nevar apmeklēt skolu vai ārstu, un tik krasas atšķirības vienas valsts iekšēnē var novērst tikai ar ilgstošām eh, reformām. Un es uzskatu, ka eh, Afganistānā mūsu idejas neizdevās īstenot ka varētu ar vienu lēcienu pārvarēt eh, milzīgu progresu eh, nepieciešamo laiku. Nu, tas tā nedarbojās. Mums vajadzētu pierast pie idejas, ka šī, šīm valstīm ir savs attīstības ceļš, un viņiem ir nepieciešama pakāpeniska atbalsta sniegšana, neatlaidīga atbalsta sniegšana, un tikai tad viņi paši spēs mainīties. Paldies, pasaukums, Senisīns kundze. Paldies, priekšsarētāji! Saskaņā ar Reuters ziņa aģentūra Afganistāna ir pirmajā vietā ar valstīm, kas pārkāpj sieviešu tiesības. Trešajā vietā ir Pakistāna. Pastāv atbalsts sabiedrībā vardarbībai pret sievietēm, šīm goda slepkavībām. Uh, šādu raudisko normu īstenošana liedz sievietēm izmantot savas tiesības. Puse no sievietēm eh, Afganistānas cietumā ir eh, no, sodītas eh, pēc, par morāliem pārkāpumiem, laulības pārkāpšanu vai bēgšanu no vīra. Daudz, daudz ir pakļauts izvarošanām situācija principā ir pasliktinājusies Pakistānā, nu, un tas tikai pieņemtie likumi ir tikai eh, palielinājuši vīriešu agresiju pret viņām. Paldies! Ojulāns kundze, vienu minūti. Viņa acīm redzot nav. Tad veržē kundze. Paldies, priekšsarētāji! Tātad atkal mēs skatām situāciju Afganistānā un Pakistānā, konkrēti jau uh, sieviešu tiesību, uh, sieviešu uh, stāvokli šajās valstīs. Tās ir vadošās valstis, kurās pasaulē īstenot vardarbību pret sievietēm, tās tiek pazemotas, izvarotas un pret viņām veik citi noziegumi starptautiskie spēki atrašanās Afganistānā nav uzlabojusi sieviešu situāciju. Tieši otrādi tas ir sāsinājis situāciju. Mums ir jādara viss iespējamais, lai situācija uzlabotos. Mums taču ir partnerības līgumi ar šīm valstīm, izmantosim tad tos pilsoniskās sabiedrības interesēs, cilvēktiesību ievērošanas un demokrātijas interesēs. Paskatīsimies, kādas kļūdas ir pie, pieļautas pagātnē, tīpaši Magreb valstīs, un pierādīsim, ka cilvēktiesību klauzulas nav tikai tukšvārdi. Paldies! Pusotra minūte pašas kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! komisārkungs, sieviešu stāvoklis eh, islāma valstīs ir ļoti sarežģīts. Šo situāciju sarežģītāk padara tieši reliģiskās tradīcijas, tīpaši attālos reģionos kur eh, pie teikšanas ir militārs un reliģisks grupas, bet tur mēs redzam principā viduslaika tradīcijas, kas joprojām tiek praktizētas. Mums ir jākoncentrējas uz to, lai virzītu šīs valstis un to sabiedrības uz mūsdienīgāku skatījumu uz dzīvi. Jāpalīdz sniegt atbalstu sievietēm, kas vēlas aizstāvību pret eh, vardarbību ģimenē vai citiem pārkāpumiem. Palīdzība, kas orientēta uz sievietēm un bērniem, meitenēm konkrēti, eh, to ir jāpapildina ar spiedienu uz valsts iestādēm, lai tiktu novērst pārkāpumu pret sievietēm. Valsts iestādēm ir jābūt kā e, civilizētās sabiedrības daļai un jāatmet seno laiku tradīcijas. Paldies! Jums bija pusotra minūte pašas kungs, pašas kungs, jūs varējāt izmantot visu laiku. Tātad tas bija politisko grupu vārdā runātāji, tālāk individuāli jau Korolas kundze. Paldies, priekšsarētāji! Fiziskā un garīga vardarbība pret sievietēm Afganistānā un Pakistānā ir plaši izplatīta, ir grūti pat izprast. Uh, ir tā, šāda. Uh, principā sajaukums starp eh, islāma un šariāta likumiem. Bet katrā ziņā par pārkāpējiem un noziedzniekiem pēc šiem normām vienmēr kļūst sievietes, un tu, viņu cilvēktiesības netiek ievērots. Ir ļoti maz sieviešu, kas ir nu, kādā augstā amatā šajās valstīs. Tomēr ir atsevišķi joms, kur viņām pat ir priekšrocības. Izskatās, ka, piemēram, viņam ir vieglāk izveidot eh, savus eh, dizaina uzņēmumus, veikalus. Tā kā zinām, uzlabojumi ir novērojami, bet eh, mums ir nepieciešams nodrošināt, ka šīs sieviešu tiesības tiek īstenots un tas ir attiecināts uz visām jomām Katra... Paldies! Paldies! Kretu kundze tālāk. Jā, paldies priekšsarētāji. Kā jau kolēģi to minēja, zināmi uzlabojumi Afganistānā ir novērojami. Tomēr joprojām situācija Afganistānā sieviešu stāvoklim ir praktiski tāda pat kā desmit gadus atpakaļ, eh, kad tika parakstīts līgums par Karzai valdību. Katrā ziņā eh, fundamentālistu tiesu uh, pastāvē, pastāvēšana joprojām turpinās, tiek eh, nosodīts arī sievietes, kas mēģina piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Un ne, Afganistānas sievietes tiek pakļauts arī vardarbībai ģimenē, piespiedu laulībām, eh, trūkst medicīniskās eh, palīdzības, citu veidu diskriminācija sestdienas vakarā notikušais sprādziens meiteņu skolā Pakistānā ir atkal viens pierādījums, ka valsts, ar kur Eiropas Savienība mēģina uh, ievērot līgumu, no savas puses to ne, neievēro. Tā kā mums jādara viss iespējamais, lai piespiest iestādes uh, tos ievērot. T -t Paldies tālāk, Tuns Hošteins kundze. Paldies! Decembra sākumā starptautiskās sabiedrības pārstāvi tikās ar Afganistānas pārstāvjiem, un Afganistāna apņēmās ievērot eh, cilvēktiesību normas iekļautās konstitūcijā, tā skaitā dzimuma vienlīdzību, kas ir tikai atbalstāms pasākums. Skatoties nākotnē, 2014. gadu, kad eh, Eh, starptautiskie spēki eh, tiks izvesti no Afganistānas un tā pati neatkarīgi turpinās eksistenci, tad turpinoties eh, sadarbojoties starp valdību un Talibānu pārstāvjiem. Tas, tas nedrīkstam pieļaut situāciju, kurā no tā cieši sievietes un to tiesību ievērošana. Mums ir jāsniedz savs atbalsts. Paldies! Tālāk mēs esam nonākuši pie brīvā mi mikrofona procedūras Gomeša kundze. Priekšsēdētāji, es nekad neaizmirsīšu tos gadījumus, kad sievietes pašsadedzinājās un par kuriem es uzzināju, kad apmeklēju Irāku 2008. gadā. Un visas tās sievietes, kur, ar kurām ir pilni cietumi Afganistānā, kuras bēg prom no vardarbīgām ģimenēm un tieslietu sistēmu, kas diskriminē šīs sievietes. Man nav īpaši šaubu par to, ka ir bijuši uzlabojumi kopš talibu režīma liberalizācijas, bet uh, es uzskatu, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienība pieprasītu to, ka sievietes nonāk, sieviešu jautājumu nonāk darba kārtībā Un uh, no Afganistānas varas iestādēm tiek prasīts ievērot to pienākums. Uh, Nav pietiekami ar to, ka sievietes nonāk varas pozīcijās kā ministrs. Nē, ar to nepietiek, kamēr vien valda necivilizētie diskriminējošie noteikumi pret sievietēm. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs savā rezolūcijā pieprasītu atbildību par cilvēku tiesību pārkāpumiem, kā tas ir norādīts ES un Pakistānas sadarbības līgumā. Paldies! Thanks, Paldies, Gomesas kundze. Tālāk tā varēša kungs. Obrigado, senhor presidente. No Afeganistão, o Afeganistão. Paldies, priekšsēdētāji. Afganistānā un Pakistānā, kā jau tika norādīts, eh, ģeopolitiski ir visnepatīkamākās eh, tendences. Un uh, ja nu šīs valstis pēkšņi vairs nevarētu lietot starptautiskās politikas mērķiem, tās pēkšņi kļūtu neinteresantas un tām atļaut atgriezties pie uh, savām nevēlamajām tendencēm. Tā notika Afganistānā. Afganistānā ASV konstatēja, ka ar militārajiem pasākumiem nepietiek, ka tas nav risinājums. Mēs jau to zinājām, ka tas nav risinājums. Tomēr, kā jau teikts, ir notikušas negatīvas tendences attiecībā uz eh, sieviešu tiesībām, uz attieksmi pret sievietēm, piemēram, piespiedu laulībām un uh, arī attiecībā uz kolektīvām izvarošanām un citiem pārkāpumiem. Mums vajadzētu sekot līdz notikumu tendencēm un uh, pieskatīt, lai Eiropas Savienība vērstos pret šādiem notikumiem nolīguma ceļā. Paldies, un brīvā mikrofona procedūras beigās Repo kungs. Paldies! Sieviešu status Pakistānā un Afganistānā patiešām ir ļoti satraucošs. Pirms desmit gadiem notika konference Bonnā, kad starptautiskā kopiena sāka strādāt pie afgāņu demokrātijas taču izvarošana, eh, vardarbīga attieksme, sieviešu nolaupīšana, piespiedu laulības, vardarbība mājās joprojām ietekmē gandrīz visas sievietes Afganistānā. Un uh, nav nekādas īstas rīcības no policijas un iestāžu puses. Tagad mēs esam tikuši vaļā no tālību režīma, sievietēm ir iespēja apmeklēt skolu, bet joprojām pastāv diskriminācija veselības aprūpas, kultūras un citās jomās. Sievietēm jādod iespēja piedalīties demokrātijas un atvērtas sabiedrības veidošanā Afganistānā. Afganistāna nevar turpināt ignorēt vairāk nekā pusi no saviem iedzīvotājiem. Diemžēl Pakistānā situācija nebūtu nav labāka. Paldies! Paldies Repo kungam! Diskusijas beigās dod vārdu komisāram Almuņiem. Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, runājot par Afganistānu un par neseno Bonas konferenci, es kopā ar starptautisko kopienu atkal ir uzsvērusi to, cik tai ir svarīgi aizstāvēt sieviešu tiesības. Vicepriekšsēdētāja Aštana kopā ar valsts sekretāru Hillary Clintoni tikās ar afgāņu sieviešu delegāciju konferences sākumā, un šīs sievietes kalpo mums par uh, iedvesmu savotu. Ir ļoti svarīgi saglabāt un paplašināt progresu, ko Afganistāna ir panākusi cilvēktiesību un sieviešu tiesību jomā kopš 2001. gada. Situācija sievietēm Afganistānā joprojām ir bīstama. Eiropas Savienība aktualizē šo jautājumu sarunās ar Afganistānu, kad vien tas ir iespējams, un uzsver savu nostāju sabiedriskos paziņojumos, jo īpaši attiecībā uz sieviešu apmetnēm šī gada februārī Afganistānā. Un Eiropas Savienība arī pastiprina savu pozīciju padomus secinājumos, kā tas notika pagājušajā jūnijā un vēlreiz novembrī. Uh, Piekļuva tieslietu sistēmai un veselības pakalpojumiem tām sievietēm, kuras cietušas no ģimenes vardarbībai, ir ārkārtīgi svarīgas ES atbalsta prioritātēs, taču progress būs atkarīgs no plašākām reformām Afganistānas tieslietu institūcijās. Eiropas Savienība ir iesaistījušies šajos centienos, lai atbalstītu Afganistānas iestādes. Runājot par situāciju Pakistānā, sieviešu tiesību atbalstīšana un veicināšana ir ļoti būtiska prioritāte es sarunās ar pa Pakistānu. Tomēr daudz kas ir atkarīgs no šīs valsts valdības. Eiropas Savienība un dalība valstis var mēģināt īstenot eh, pasākums, eh, vedot sarunas ar iestādēm, palīdzot sievietēm gūt piekļuvu tieslietu sistēmām. Un eh, jāteic, ka vārdarbība ir viens no būtiskākiem problēmu jautājumiem Pakistānā. Eiropas Savienība konsekventi izmanto savu politisko dialogu ar Pakistānu, lai iestātos par cilvēku tiesībām, un ilgtermiņa mērķis ir īstenot ANO konvenciju, lai likvidētu jebkādu veidu diskrimināciju pret sievietēm, un Pakistāna šo konvenciju ir parakstījusi. Īstermiņā Eiropas Savienība atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu tiesību aktu īstenošanu Pakistānā kas aizliegtu visu veidu vardarbību pret sievietēm, kā arī nodrošinātu atbalstu vardarbības upuriem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisāram Almunijam! Uh, jāteic, ka no visām frakcijām ir iesniegti septiņi rezolūcija projekti, līdz ar to diskusija ir beigusies un balsošana notiks uh, nākamajā